un saistām ar šādu priekšlikumu, lai nodrošinātu, ka gan pacienti, gan viņa ģimenes tiesības tiek ņemts vērā, un viņa dzīves tomēr paiet ar vajadzīgo pašcieņu. Paldies jums, Matijas kundze! Paldies jums, komisār kungs! Balsojums rītdien, 12.30. Tālāk seko jautājumu laiks. Mēs esam iekavējuši savu darbkārtību par 28 minūtēm. Darīsim, ko varēsim, un vispirms ir jautājums Hannes kungs ir numur 14 par Eiropas līdzekļu izmantošanu. To ir uzdevis Nikolais Kū. Kungs, vai komisija gatava sniegt atbildi? Lūdzu, komisār. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātājiem, godātie deputāti. Komisija atzinīgi vērtē šo Financial Times laikraksta sniegto analīzi, kas arī paplašina sabiedriskās debats par kohēzijas politikas efektivitāti un liederību. Katrā ziņā mēs redzam, ka sākotnējais temps bija diezgan slēns, bet vēlākie dati rāda, ka komisija tomēr ir nodrošījusi vairākus kohēzijas maksājumus 2010. gada pirmajā kvartālā nekā jebkad agrāk. Lielākā daļa maksājumu ir tieši starp maksājumi. Tas nozīmē, ka uh, tie ir arī nozīmē, ka atsevišķas izmaksas tiek jau atmaksāts un vairākas dalībvalstīs. Un lūk, tas ir arī daudz kas vairāk nekā tas bija iepriekšējos programmēšanas periodos. Tātad šis temps, naudas apgūst temps pieaug. Un tā jau mēs runājam par 21%, 20 eh, kohēzijas naudai, 22% reģionālam fondam un EDF Un Eiropas sociālām fondām mēs nodrošinām 23% apmērā šo naudas apguvi. Attiecībā par šo naudu, kas nek, no, ko saņem lielie uzņēmumi, starptautiskie uzņēmumi, komisija norāda, ka svarīgākais, protams, ir jaunās darba vietas reģionos un dalībvalstīs, un jebkāda veida dalībvalstu atbalsts eh, dalībvalstīs darba vietu radīšanai ir Mm, veicināms, lai veidot arī jaunus uzņēmumus. Komisijas atbalsts līdz šim ir vērsts uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, īpaši kāds ir noteikts arī attiecīgajos fondu statūtos. Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, līdzinājā programmēšanas dokumentos tas ir izskaidri noteikts. Līdz ar to lielākā daļā, absolūti lielākā daļa no visas e, līdzekļiem ir tieši vērsti uz maziem vidiem uzņēmumiem. Tomēr ir esam, ka ir arī atsevišķi gadījumi, kur saskaņā ar noteikumiem līdzfinansējums tiek piešķirts arī lielajiem uzņēmumiem, nodrošina, protams, atbilstību e, līdzekļu mēķim. Līdz ar to kohezijas politika ir jau piešķīruši turpat 55 miljārdus eiro no 2007. gada līdz plānotam 13. gadam uzņēmējdarbības atbalstam, bet lielākā daļa to, protams, nonāks pie maziem vidējiem uzņēmumiem. Komisija vēlas norādīt, ka lielie starptautiskie uzņēmumi nav tieši SCF eh, mm, mērķis. Mūsu mērķis ir cilvēki nodrošināt jaunas kvalifikāciju apguvi, jaunu prasmu apguvi un palīdzību cilvēkiem atrast darbu mēs arī katrā ziņā norādām, ka cilvēki, kas iegūši jaunas prasmes, var arī labāk atrast jaunu darbu, arī jaunos uzņēmumus. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai arī šie m, mm, darbinieki varētu iesaistīties darba tirgu, vienalga kāda veida uzņēmums tas būtu, kas nodrošina arī jauno prasmu apgūdu. Tāpēc no politikas viedokļa raugoties, mm, mēs, protams, sakām, ka nav jāpiešķir nauda tādiem uzņēmumiem, kas nozīmētu, ka tiek zaudēts dalībvalsts ietvaros uh, darbvietas šajā dalībvalstī, kas tiek pārcelts tad uz jaunām citām valstīm. Un tas būtu nevēlams. Līdz ar to tie uzņēmumi, kas saņem uz kohēzijas atbalstu un tad savukārt slēdz piecu gadu vai trīs gadu uh, laika periodā, tad viņiem ir jāatmaksā saņemtā kohēzijas nauda. Un visbeidzot, ļoti svarīgi lai, protams, arī zinām uzlabojumi, mēs tomēr uzsvērt, cik pozitīvs kopējais ietekmums ir bijis kohēzijas politikas sniegums. Un vēl, protams, ir zināmas problēmas, kuras mēs risinām, esam ņemuši arī zināmas rekomendācijas un uzlabojam kohēzijas politiku kopumā. Kohēzijas politika, kas sniedz raucīm redzamas labums nabadzīgajiem reģioniem Eiropā, bet kādā ziņā nāk par labu visai Eiropai kopumā. Paldies! Es mēģināšu dot visiem iespēju. Tātad Nikolaška, tad Rubikungs un tad um, citi runātāji. Nikolās Kuvungs, lūdzu, papildu jautājums laiks. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies komisaram par informatīvo kvalitatīvu atbilsti, atbildi. Un tomēr šīs debats, kur mēs risinām šāds jautājums, mums vajadzētu uzsvērt, ka Nākotnes pasākumi ir tomēr jāprecizē, lai novērstu šādas iespējamos nevēlamās situācijas. Mums ir jāatbild jautājums, kā šādi rezultāti ir iespējami un kā tas var gadīties, kad mēs veidam tādu politiku, kas tomēr ļaut saglabāt uzticību. Rūbika kungs, jāpaldies priekšsādātājiem. Paldies, komisār kungs. Es vēlos vispirms pateiktos arī par šo diskusiju, saprātīgo diskusiju un par to, ka jūs skaidri sacījāt, jā, tas ir atbalsts maziem vidiem uzņēmumiem, un kas nodrošina divas trešdaļas starpa vietu Eiropā. Un mm, turklāt veido 80% no kopējuma nodokļu maksājumiem. Tāpēc jautājums, vai jūs ticat, ka nākotnē šis pētniecības ietvers, pētniecības infrastruktūra, kas arī varētu tad iegūt vairāk līdzekļu no šīm programmām? Linkevičūtas kundze tālāk lūdzu. Ja paldies priekšsēdētāji. Mans jautājums būtu šāds. Struktūra fonda līdzekļi, īpaši sociālā fonda līdzekļi, kas ir paredzēti no kvalifikāciju apguvēji darbvietu saglabāšanai, ir ārkārtīgi svarīgs. Vienlaikus tomēr es gribu jautāt, vai jūs uzskatāt, kā starptautiskie lielie bagātie uzņēmumi vai viņiem ir tādi paši nosacījumi kā maziem vidējiem uzņēmumiem, jo arī tad viņiem ir taču jāiegulda savs līdzfinansējums, lai saņemtu struktūra fondu līdzfinansējumu. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir pareizi? Varbūt, ka tad varētu nākt klāt ar zināmiem ierosinājumiem attiecīgi, kas tomēr nošķirtu lielos uzņēmumus no maziem uzņēmumiem un nebūtu vienādi nosacījumi abiem uzņēmumu veidiem. Komisārkums, lūdzu atbildiet. jāpaldies par šiem uzdevumiem. Tātad par šo eh, pētniecības infrastruktūru. Īpaši, kur mēs runājam par inovācijām. Īpaši nedēļa fonda. Tad mēs runājam par divu ciparu miljardu skaitli eiro, un tas ir liels atbalsts arī inovācijām kas ir plāns no 2002 līdz 2006 gadu bija, un tas nozīmē, ka tikta sniegts atbalsts 30 tūkstošiem uzņēmumu. Tagad mēs skaidri domājam par to, kā šī pētniecības infrastruktūra varētu arī mm, iegūt papildus nozīmi, īpaši nākotnē. Skatot ne tikai ekonomiskos apsvērums, pamatpētniecību, bet arī skatoties iespējamo pārējais perioda, paredzēt arī infrastruktūru projekts, kas ir šajā SF ceļa karta iezīmēts un paredzēt vajadzīgos līdzekļus, jo šādu projektu pētniecību un izpēti ir atklāts, kā mēs šeit runājam par ilgspējīgu ietekmi reģionā, kas ir daudz vairāk nekā konkrētais projekts, kur tiek veidots jauns darba vietas, un nevis tikai pētnieciskās darba vietas, bet arī ar to saistītās jaunās darba vietas um, piegādes ķēdē, jo jau kāda veida pētniecības infrastruktūra arī pieprasa papildus pakalpojumus, papildus produktus, un tos viss piegādā kā cits, un līdz ar to radās arī papildus um, darbvietas. Un lūk, tas arī prezidentūras, Beļģijas eh, prezidentūras, eh, Ungārijas prezidentūras jaunais uzstādījums. Un cerams, ka mēs arī to tā iznosim. Domāt arī par jauno periodu, kuram, protams, ietekmi būs vēlāk, bet mēs vēl līdz ar to runājam par tiešām tādu nākotnes pētniecību, ko nodrošinām ciešāku sazobu starp pētniecību un ilgspējīgām darbvietām. Tālāk, kolēģis uzdotais jautājums Eiropas sociālā fonda ietvaros. Nodarbinātās vai šobrīd nenodarbinātās personas. Mēs visiem veicinām jaunu prasmju apguvi, jaunu apmācību, lai viņi uzlabotu savas izredzes darba tirgū. Vienlaikus tas nav tik svarīgi, vai šie cilvēki to apgūst jaunās prasmes savā uzņēmuma ietvaros, kur viņam ir darbs, vai arī ārpus šī darba jau, kad viņi vairs nav nodarbināti. Tas tomēr veido viņu tālākās izredzes darba tirgū. Nu, viens piemērs, ko parasti visi kritizē. Piemēram, McDonald's darbinieku tālākās apmācības pasākumi. Te skaidri jānošķir Tie ir apmācības pasākumi, kas ir vēsti uz McDonald's darbiniekiem, lai viņi labāk varētu iegūt labākas kvalifikācijas, labāku darbietu darba tirgu. Un bieži vien tiek tirgots par to, ka šāds darba vietas McDonald's uzņēmumā ir nu tāda ārkārtīgi primitīva darba, kas nepieprasa papildus kvalifikācijas tos parasti īsteno kaut kādi studenti, un tur tieši tas kalpo viņam kā tāds atspēriens tālāka karjerā. Un ja McDonald's piedāvā jaunu prasmi apguvi jau uzņēmumu ietveros, tas, manuprāt, tomēr ir nopietns solis arī tālākai dzīves gaitā. Tieši tāpēc šāds arī apmācības um, piedāvājums, manuprāt, ir tomēr vērsts uz personības attīstību, jauno prasmu apguvi Un te nevajadzētu īpaši nošķirt, kur tad nu īsti šī apmācība notiek un kur šie cilvēki strādā. Galvenais tomēr ir, ka viņi apgūst jaunas prasmes, jaunas kvalifikācijas. Un ir gatavi jaunajai, arvien mainīgai darba pasaulē. Lai viņi nebūtu, nenonāktu bezdarbnieku rindās. Gans kundze tālāk uzdevusi jautājumu. Tas ir 16. numurs par mikrofinansēšanas instrumentu. Komisāri, lūdzu vērts atbildēm. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Vēlos jums informēt, ka abas puses šajā instrumentā gan garantēju pusi, gan arī šī skaidrās naudas puses tagad viss darbojas. Tikai trīs mēneši kopš stājās spēkā šis lēmums, komisija arī finansēja šo mandātu Eiropas investīciju bankai arī uztrākt šos pilnvarojumu pār konkrēto mikrofinansēju nodrošināšanu. Un tā rezultātā pirmā mikrofinansējuma aizdevumi to sev izsniegšajā mēnesī. Tāpat arī priekums var ziņot, ka komisija ir izdevies nodrošināt arī papildus finansējumu uzņēmumiem mikrofinansēšanas instrumentu ietvaros Eiropā. Tas būs tiešām 100 miljoni ietvaros. Un kopējais apjoms sasniegs 500 miljonus eiro. Tas palīdzēs bezdarbniekiem, cilvēkiem, kas ir izstumtī, un mazaizsargātās personas sabiedrībā, kas nekādā ziņā nevar iegūt tradicionālos kredītus, aizdevumus. Tagad viņam būs lūk konkrēts veids, kā viņi varēs iegūt šos ļoti svarīgos aizdevumus. Un tas arī būs viens no veidiem, kā mēs varam veidot arī Eiropas investīciju fondu labāku izmantošanu. Un operatīvi noteikumi parāda, ka visus šos nosacījumus, protams, būs jāievēro. Un tie jau tagad ir spēkā. Un mikrofinansēšanas instrumenti tieks arī jau tālāk attīstīti gan Beļģijā, gan Nīderlandē, kas ir tieši mērķēti uz cilvēkiem, kam līdz šim nav bijuši pieeja finansējumam. Tradicionālā veidā. Tāpat mēs skatīsimies, lai tas tiešām nodrošina transgeogrāfisko visus teritorijas un tas varētu sasniegt apmēram 70% arī centrālā un austruma Eiropā. Un tas arī būs vienlaikus nozīmīgs atbalsts arī vispārējiem biznesa pakalpojumiem. Eiropas sociālais fonds un pārvaldības iestādes un citas iestādes mēs aicināsim tās arī iesaistīties, lai aktīvāk veidotu un veicinātu cilvēku uzņēmēju darbības karu un lai viņi veidotu šādus mikro uzņēmumus. Kopumā mēs varam runāt par Eiropas komisijas atvēlētiem 2,7 miljardiem eiro uzņēmē darbības gara veicināšanai. Tomēr, cik lielos apjomos konkrētā dalībvalstī tas tiek iznots, tas ir atsevišķās dalībvalsts, un tikai šobrīd Lietuva ir norādījusi, ka viņi gatavi vēl arī pieslēgties un no savas puses to veicināt mikrofinansēšanas nodrošinātāji, kas vislabāk zina šo metodu arī, arī nodrošinās vislabākā veidā šos aizdevumus, mikro aizdevumus. Mēs arī atzinām starp, savus partnerus, nevalstiskās organizācijas un cits, arī aktīvāk iesaistīties šī instrumenta popularizēšanā un izmantošanā. Un visbeidzot, tā būs milzīga iespēja arī jaunajiem cilvēkiem, jauniešiem arī uzsākt savu uzņēmē darbību un saņemt mikroaizdevumus. Mr. Balčītis, we're coming to your question next. Balčūtis kungs, mēs ņemsim jūsu jautājumu pēc tam. Nākamais jautājums būs jūsu jautājums, Balčūtis kungs. Like ask... Uh, Bet es gribētu arī uzdot jautājumu par šo te jautājumu. Labi, mums ir trīs papildu jautājumi tātad. Gonstankundze, Zemplers un Tikau. Un tālāk jūs, Gonstankundze. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīga šodien klausīties šajā debatē. Pirms dažām nedēļām mēs saņēmām ziņojumu no Eiropas Investīcija fonda. Tur tika pieminēt 200 tūkstoši vai 200 miljonu eiro. 500 miljonu eiro no sākuma bija ieplānoti budžetā. Un kā tad sanāk, ka tagad ir izveidojušies papildu resursi, jo tagad ir 200 miljonu. Mums ir nepieciešami resursi, lai šo programmu īstenotu, tāpēc mēs arī tā, pātrinātā kārtā šo instrumentu pieņēmām. Tālāk otrs jautājums - Eiropas sociālais fonds kā būtu ar šo procentu maksājumu subsidēšanu, vai ir paredzēts izmantot eh, apmācības programmās arī finansējumu. No sākuma tika pasvītrota šī pieredze nodošana apmācība, bet pēc tam tas ir kaut kur pazudis. Vai ir vēl kaut kādi īpaši pasākumi, kas ir vērtēti uz vismazāk aizsargātajiem? Eh, tālāk nākamais papildu jautājums. Lielas paldies, komisār kungs, par jūsu izklāstu šovakar. Es pilnībā jums piekrītu jūsu instrumentu analīze. Šis mikrofinansēšanas instruments ir ar lielu nozīmi, bet mums ir arī jārod atbilde uz sekojošu jautājumu, kuras valstis visvairāk izmanto mikrofinansēšanas instrumentu. Jūsu stāstījumā es saklausīju ideju par to, ka vajadzētu nodrošināt geogrāfisko līdzsvaru. Kuras valsts ir tas, kas izmantojas vairāk šo instrumentu? Tālāk tikau kundze. Paldies, komisāra kungs, tiešām tas ir pareizi, ka jaunieši ir visvairāk skarti šajā krīzē, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par tiem cilvēkiem, kam ir pār par 40 gadiem, kas arī ir bez darba. Jūs pieminējāt, ka 60% šī instrumenta finansējuma tiek mm, nodoti centrālajai un, un austrum Eiropai, tieši šim reģionam. Vai jūs esat izvērtējuši arī attiecīgās bažas, kas neļauj izmantot šo instrumentu šajās Eiropas daļās. Komisār kungs, ko jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem? Jā, liels paldies par uh, jūsu interesi saistībā ar mikrofinansēšanas instruments. Tas tik tiešām ir ļoti svarīgs instruments, uh, par to ar piedā strādā vairāk ģenerāldirektorāti. direktorāti reģionālās politikas jomā mēs nodarbojamies ar jautājumu, kas, kas skar šo tēmatu. Un uh, lieta ir tāda, ka ir dažas tādas dalība valstis, kas, tā teikt, par priekšnosacījumu ir uh, izveidojuši tādu augstāko robežu. Un te ir runa par 8 um, līdz 9,5 procentiem. Uh, Mm, te būtu jāņem vērā. Un tas bija skaidrs arī sagatavojot šo te tēmatiku. Tad, ja mēs salīdzinām šīs izmaksas ar uh, atliecīgo atalgojumu, tad tās ir augstas. Un uh, tāpēc ir jāatrod kaut kāds saprātīgs zelta vidusceļš, un man šķiet, ka tas izdevās. Par otro jautājumu es varu paziņot, ka tieši ar instrumentu Jasmīnu, kura mērķis ir šo te mikrofinansēšanu attiecīgi sagatavot un finanšu starpniekus sagatavot un arī apmācīšos te starpniekus. Šobrīd ir 15 institūcijas, kas tiek sagatavotas 15 dažādās valstīs, un 11 no šīm valstīm atrodas centrālajā un Austrum Eiropā. Savukārt četras no šīm valstīm ir Rietuma Eiropas valstis. Es tagad visas nevaru no galvas nosaukt, bet tās ir galvenokārt jaunās dalība valstis. Lielākā daļa no tām ir aptverts, un mēs rēķinamies, ka šeit nākotnē ar programmu Jasmin tiks aptverts un attiecīgi sagatavots jau 20 valstis drīzumā. Par pēdējo jautājumu šobrīd es nevaru jums atbildēt. Aprēķināsim to un rakstveidā nosūtīsim jums atbildi attiecībā uz to, kur tad ir šie te ierobežojumi. Bet es pieņemu, ka šeit bieži vien ir runa arī par komunikācijas problēmām. bieži ir eh, zināms nepilnības, ja ir daudz kredītu, potenciālo kre, kredītu ņēmēju. Nu, un te ir līdz ar to zināmas bāžas. Uh, ja vienreiz eh, nav izdevies saņemt kredītu, un ja tas apstiprinās, ka tā tas ir, tad šajā jomā, protams, ir arī jāiegūt zināms darbs. Paldies! Thank you very much. Thank you, Commissioner, so much. Um... Lielas paldies! Un tagad mums būs 15. jautājums, ko uzdevis ir Balčūtas kungs. Eh, tā Jānī kungs būs eh, komisārs, kas atbildēs uz šo jautājumu no komisijas puses. Benvenuto. Signor Presidente, onorevoli. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Eiropas turismu nozara, tāpat kā daudzas citas nozares, arī risina savus izaicinājumus, kas ir saistāmi ar mm, globalizācijas situāciju. Šis izaicinājums ir saprotams komisijai, mēs esam to pasvītrojuši un izcēluši vairākos gadījumos Mums ir bijis arī pārziņojums, pagājušajā gadā paziņojums par eh, nozari un globalizāciju. Tur bija īpaši sadaļa eh, par nu, rūpniecības nozari vispār un turismam tika mm, veltīta atsevišķa sadaļa. Tur eh, tika iekļauts turisms un mērķis veicināt nozares konkurētspēju. Un bija mērķis radīt uzņēmumu attīstībai labvēlīgu vidi labvēlīgs darbības konteksts eh, MVU un individuāliem uzņēmiem turismā arī ir iekļauts minētajā ietvarā. Un, lai panāktu minēto mērķi, mēs esam izcēluši trīs rīcības. Vispirms mēs veicinām konkurētspēju turisma nozarē visā Eiropas Savienībā. Otrais mērķis ir mm, veicināt kvalitatīvu turismu. Un Trešais uzdevums ir veicināt Eiropas tēlu veidošanu kā stabilu un interesantu galamērķa veidošanu. Un mums ir jāizmanto visi instrumenti, kas mums ir mūsu rīcībā, lai attīstītu šo nozari. Šeit ir dažādas iniciatīvas. Iniciatīvu mērķis ir dot dažādas iespējas, kas ļaut uzņēmumiem pielāgoties eh, jaunajai situācijai, lai būtu iespēja attīstīties konkrēt spējīgā un ilgspējīgā veidā. Eh, būs arī īpaši īstenošanas pasākumi, lai īstenotu inovācijas, lai uzlabotu turisma pakalpojumu kvalitāti, lai stiprinātu arī profesionālo prasmju pilnveidošanu Un mēs vairs nevaram uzskatīt, ka turisms ir viena atsevišķa nozare, ko vada tikai un vienīgi ģimenes. Mums ir jādomā modernāk, jādomā konkurētspējīgāk, jācenšas veicināt nozars konkurētspēju. Es varētu arī ilustrēt profesionālo prasmu pilnveidošanas programmas ar dažiem piemēriem. Mēs atbalstam programmas informācijas tehnoloģiju jomā, kas ļauj uzlabot konkurētspēju, ir arī citi priekšlikumi, kas ir ietverti komisijas paziņojumā. Un Par šādu jautājumu debatē arī parlaments ir ziņojums, un šeit šajā zālē sēž arī šī ziņojuma autors, un tad mums ir Erasmus, Eiropas sociālais fonds, Eiropas biznesmeņi un ļoti daudz dažādas programmas, kur galvenā stratēģija ir veicināt eh, plašu pakalpojumu nodrošināšanu, lai nodrošinātu piedāvājumu, kurā būtu ietverts dažādas turismu formas un mēs centīsimies arī veidot eh, citus eh, konteksta elements, lai radītu labvēlīgu augsnī šīs nozares attīstībai. Bez tam ir noteikti jāpiemina arī horizontālie pasākumi, finansējums ziņā, piemēram, Žeremī programma, kas ir tāda kopīga iniciatīva, ko izvērš komisija kopā ar Eiropas Investīciju banku, un šajā programmā ir paredzēts uzlabot piekļuvi finanšu resursiem, vairāk, lai būtu iegūstamas kredīt garantijas, arī pieeja riska kapitāliem. Un tas viss, lai stiprinātu mazos un vidējos uzņēmumus, tie mazie uzņēmumi, kas strādā turismu nozarē, E, tiem ir jābūt piekļuvi pie, pie, arī visiem citiem pasākumiem, kas neatiec tikai uz šo nozari, bet arī plašāk, e, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus. Arī parlaments strādā pie tekstiem, kas sniedz šādu atbalstu, un mēs ļoti ceram, ka tie pakalpojumi vai tie atbalsta pasākumi, kas ir domāti mazo uzņēmumu attīstībai vispār, tiks izmantoti arī turisma nozarei, jo tieši turisma nozarei stāda lielu potenciālu un šis potenciāls mums ir jātīsta nākamajos tuvākajos gados. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas eh, politika, kas ir iestiprināta arī Lisabonas līgumā, noteikti sniegs arī papildu pievienoto vērtību, sniegs kaut ko papildus tam, ko dalība valsts jau lieliski dara reģionālā un lokālā kontekstā. Eh, tātad atgriežoties pie šī jautājuma, es gribētu vēlreiz jums paust domu, ka gan komisija, gan es eh, personīgi esam gatavi atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus. Mēs gribam uzlabot arī piekļuvu finanšu instrumentiem. Un tas viss notiek vispārīgās stratēģijas kontekstā, jo turisms ir viena no mūsu nozarēm. Tālāk Fidanses kungs un tālāk tikā kundze. Papildu jautājumi. Paldies, valsts par šo jautājumu. Then you, yeah, and then Mrs. Tikau. <laughs> Nosākuma Balčūtis kungs, jautājuma autors. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es gribētu tomēr jums pateikties vispirms par šo atbildi. Visi klātesošie cer, ka jūsu turisma nozares prognozes arī izpildīsies un kļūs par realitāti, un turisms kļūs par pievilcīgu nozari arī investīcijām. Droši vien zināsiet, ka turisms nav vienmērīgi attīstīts visā Eiropas Savienībā. Te ir subjektīvi un objektīvi iemesli, un šeit gribētu jums uzdot mm, vienu jautājumu. Mums ir Baltijas jūras stratēģija un Baltijas jūras reģiona pievilcība ir viens no mūsu strateģiskiem mērķiem. Kas ir panākt šajā jomā eh, pēdējā laikā? Paldies. Eh, tālāk nākamais. Tagad es eh, Saprotu, ka ir mans laiks uzdot jautājumu. Šeit ir noteikti kārtība. Esmu pateicīgs Valčūtiska kungam par lielisko jautājumu, un te ir ļoti jaut, aktuāls šis jautājums, un es rakstu arī ziņojumu par šo jautājumu, tāpēc tas ir īpaši aktuāli man. E, es gribētu pateikties te Jānī kungam par stingru atbalstu, kas tika paust turismu nozarei. Mm, ir paredzēts arī veicināšana nozari Lisabonas līgumā, tad ir vēl jūnija paziņojums. Un tad ir arī īstenošanās pasākumi, par kuriem mēs runājām pirms dažām nedēļām. Visi šie dokumenti ir saistīti ar mazo un vidējo uzņēmumu darbu. Ir nepieciešams veicināt šī sektora attīstību, jānodrošina inovācijas, apmācību un par finansēšanu. Šeit ir divas lietas. Vispirms mums ir jāizmanto labāk eksistējušais finansējums, vieglāk vajadzētu atrast šos finansējumu avots un tālāk 14 miljoni ir attiec, attiecīgi izgudrojumi, kas ir turismu joma. Tālāk 30 sekundes nākamajai runātājai. Komisār? Tikā kundze. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Ir dažas valstis, kas izmanto reģionālo programmu konkurētspējas veicināšanai un inovācijām. Apvienotā karalista un Grieķija izmanto šo programmu. Tās arī izmanto operat Nacionālās programmas reģionālajā attīstībā. Es gribētu uzdot jums jautājumu, vai jūs pāredzat Eiropas ietvaru radīšanu, lai uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi Eiropas fondiem turismu jomā. Komisārkungs, jums vārds lūdzu. Grazie, onorevole prezidente. Paldies, godātais priekšsēdētāji. Esmu pateicīgs Balčūtas kungam, jo viņš man ir devis iespēju izteikties par tādu tematu, kas man ir sevišķi tūs to jautājumu lokā, par kuriem es atbildu komisijā. Turisms kopā ar rūpniecisko politiku ir uh, viena no manām prioritātēm. Lai precīzāk atbildētu uz jūsu jautājumu, teikšu, ka politi politiskās iniciatīvas, ko īstenoju kopš kļuvu par komisāru. Mm, viena no lietām, kas ir ļoti būtiska, ir tā, ko Fidanses kungs pieminēja. Tad, kad nebija kopienas politikas turismu jomā, tad pirms Lisabonas līguma nebija arī nepieciešamo fondu lai sniegtu kopienas mēroga atbalstu lieliem turismu pasākumiem. Bija tādas lietas kā Elipso, bija reģionālās iniciatīvas Spānijā, un tas viss jau bija labi. Bet, ja es esmu pareizi sapratis uh, eh, Fidanses kungu vēstījumu ziņojumā, kur viņš iesniegs parlamentam, tiks pausts atbalsts tam, lai nākamajās finanšu perspektīvās tiktu palielināts finansējums turismu politikai. Uh, un uh, to tad varētu ietilpināt astotajā ietver programmā ar attiecīgo budžeta pozīciju. Bet, protams, ir grūti sniegt konkrētas atbildes, ja nav mūsu rīcībā konkrēta finansiālā instrumenta. Bet tomēr mēs ļoti apņēmīgi virzīsimies uz priekšu, kā jūs zināt, ir pieņemts vairākas ļoti labas iniciatīvas, Beļģijas prezidentūra, uh, organizēja būtisku pasākumu, tāpat arī Ungārijas prezidentūra organizēs ļoti nozīmīgu pasākumu. Pirms pāris dienām mums Budapeštā jau bija sarunas par šo jautājumu. Es esmu gandarīts, ka Balčūtis kungs runāja arī par turismu jautājumiem Baltijas reģionā. Uh, Turisms nav tikai jautājums, kas ir būtisks vidusjūras valstīm - Spānijai, Francijai, Itālijai, Grieķijai un Maltai. Tas ir ļoti būtisks resurs visai Eiropas Savienībai, tā skaitā centrālās un um, austrum Eiropas valstīm, kurām arī ir daudz skaistu vietu un potenciāls, ko attīstīt. Un kas attiec uz Baltijas valstīm, viena no tēmām, kas būtu jārisina un kas ir risināta 30. jūnijā pieņemtajā dokumentā, ir jaunā vidusšķira no Krievijas federācijā. Tas nozīmē miljoniem cilvēku, kas tagad vēlas pievērsties turismam. Citiem vārdiem sakot, viņi vēlas izbraukt no savas valsts. Protams, te ir problēmas ar vīzām, Eiropas komisijas um, mērķi un mūsu turismu ministra mērķi ir šo problēmu atrisināt. Runājot par Krievijas turismu potenciālu, tāpat arī par Ķīnas turismu potenciālu, lai ātrāk nodrošinātu to, ka mēs varam savās valstīs uzņemt, un, teiksim, protams, ar Baltijas valstis ir vistuvāk Krievijas federācijai, lai tas varētu uzņemt tātad turistus no šīm te valstīm, no šīs te jaunās vidusšķiras, kas, protams, nesīs arī ekonomisku labumu. Nu, tas viss ir mūsu uzmanības lokā, un es esmu priecīgs, ka daudzi valstu ministri pirms pāris nedēļām Londonā, kuras arī tikos ar jauno apvienotās karalistu turismu ministru, ir vienisprātis, ka pat ir jāatbalsta šī jaunā Eiropas Savienības turisma politika, un arī jaunais Brit ministrs to atbalsta, tāpat arī Francijas ministrs līdz ar to. Te ir runa par būtiskiem jautājumiem, komisārs Vasiljo gribēja te runāt arī par sportu, piemēram, olimpiskajām iespējām Londonā, kas, protams, dod daudzas jaunas iespējas arī turismu jomā. Uh, Un ja Eiropas valstī ir uh, osta, kur var ierasties turisti, tad ir jāsaprot arī tas, ka šie turisti var doties tālāk uz citām Eiropas Savienības valstīm. Un uh, parlamenta atbalsts komisijas centieniem, lai atvieglotu to visu, būs ļoti būtisks. Es gribētu pateikties. Un es ar nepacietību gaidu nākamās debatas par turismu un tāpat arī par budžeta pušajiem jautājumiem. Paldies, komisāra kungs, un tagad mēs pārējām pie. Vasiliju kundzei adresētajiem jautājumiem. Pirmais būs Blinkevičūtas kundzes iesniegtais jautājums. Tad, kad komisāri būs gatavi, tātad 17. jautājums par programmas un iniciatīvu, programmām un iniciatīvām augstākās izglītības modernizācijai. Komisārs kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt, ka izglītība ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka nodarbinātību. Risks kļūt par bezdarbnieku ir 40% zemāks attiecībā uz augstākās izglītības uh, ieguvējiem, ja mēs to salīdzinām ar tiem cilvēkiem, kam ir tikai vidusskolas izglītība. Taču šobrīd ļoti augsts ir to cilvēku skaits, kuriem ir augstākā izglītība, bet kas ir bez darba, jo viņiem ir ļoti grūti atrast uh, izglītībai piemērotu darbu. Protams, centieni uzlabot šo nodarbinātību sākas vēl pirms augstākās izglītības komisijas sadarbojas ar dalību valstīm, lai identificētu tās prasmes vai galvenās kompetences vai zināšanas, kas būtu jāapgūst jauniešiem vēl skolā. Šodien jauniešiem ir nepieciešams plašāks prasmes nekā agrāk, lai viņi varētu labi darboties globalizētā ekonomikā. Daudz strādā tādos darbos, vai gribētu strādāt tādos darbos, kas vēl nepastāv. Un daudziem būs nepieciešams padziļinātas um, starpkulturālās un uzņēmējdarbības prasmes, un uh, pasauli turpina mainīties tādos veidos, kāds mēs pat nevaram iedomāties. Līdz ar to spēja turpināt mācīties un būt inovatīviem, kļūst par ļoti būtiskiem faktoriem, kas uzlabo šo cilvēku iespējas kļūt nodarbinātiem. Vadība arī ļoti nozīmīgs faktors. Jauniešiem ir ļoti daudz iespēju izglītības jomā. Viņiem ir jāspēj uh, pieņemt eh, lēmumus, par kuriem viņi ir arī labi informēti, un tāpēc ir nepieciešama labāka informācija par izglītību un apmācību. Tā skaitā ir jābūt skaidram skatījumam arī uz eh, darba iespējām, ir eh, jānodrošina karjeras konsultācijas, ir jāiesaistās arī darba tirgus institūcijām. Runājot par augstāko izglītību, komisija nesen uzsāka jaunatne kustībā iniciatīvu, kurā ir um, izglītība un apmācība, kur ir mērķis uh, piel, pie, pielāgot šo te izglītību un apmācību jauniešu vajadzībām. Un tagad mēs esam sākuši grozīt dažas daļas šajā iniciatīvā. Komisija plāno šogad uh, nākt klajā ar jaunu paziņojumu par uh, augstākās izglītības modernizāciju. Uh, Mēs e, ņemsim vērā progresu augstākās izglītības modernizācijā, lai e, labāk atspoguļotu e, mūsdienu sabiedrības vajadzības un tāpat arī mobilitāti. Mēs identificēsim galvenos problēmas nākotnē un arī izklāstīsim savu atbildi. Šo centienu ietvaros komisija pastiprinās Eiropas Savienības platformu dialogam starp universitātēm un uzņēmējdarbību. darbību lai uzlabotu studentu iespējas um, iegūt darbu un uh, zināšanu trīstūrī nostiprināt viņu lomu. Mobilākā, mobilā pasaulē attiecībā uz augstākās izglītības institūciju uh, darbību, mums ir jāstiprina sadarbība un ir jārod dažādi stimuli, kā šo modernizāciju veicināt. Uh, taču startautisku reitingu noteikšana var dot tādu visnotaļ neskaidru ainu. Un tāpēc komisija šogad nāks klajā ar uh, pētījumu, lai attīstītu daudzdimensionālu reitingu sistēmu, kas atspoguļotu augstākās izglītības iestāžu daudzveidību. Eiropai labāk ir uh, jāspēj prognozēt rītdienas vajadzības. Uh, prasmu ziņā, un tāpēc komisija ir uzsākusi programmu jaunajām darba vietām un jaunām prasmēm, un tās balstās uz iniciatīvu jaunatni darbībā. Un tās mērķis ir palīdzēt mūsu jauniešiem iegūt lielākas iespējas uh, stāties darbā. Te ir nepieciešams dažādas prasmes, lai jaunieši varētu pielāgoties uh, izmaiņām, kas notiek ļoti strauji. Eh, būs tāda panorāma, kas 12. gadā sāks darboties, un tās palīdzēs prognozēt ne tikai tās prasmes, kas ir nepieciešams darbiniekiem šobrīd, bet arī tās prasmes, kas būs nepieciešams nākotnē. Šā gada pavasarī komisija plāno nākt klajā ar jauniem Eiropas standartiem attiecībā uz apmācības mobilitāti un izglītības lomu cilvēku sagatavošanā, lai viņi varētu darboties uz zināšanām balstītā darba tirgu. Un visbeidzot, Eiropas Savienības mēroga programmas, tā skaitā arī mobilitātes programmas, piemēram, Erasmus, var palīdzēt jauniešiem uzlabot viņu iespējas darba tirgū, iegūstot ļoti vērtīgu startautisku pieredzi un attīstot savu intelektuālo izpratni. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! 30 sekundes katram. Vispirms Blinkevičūtas kundzei vārds. Lūdzu. Paldies! Paldies, komisār! Šo ļo, komisārs kundze par ļoti izsmiļošo atbildi. Papildus jautājums. Vai jūs varat garantēt tiesības uz izglītības kvalitāti, kvalitatīvu izglītību visiem iedzīvotājiem. Tomēr ir milzīgs atšķirības dalībvalstīs. Un īpaši augstākās izglītības ziņā, īpaši ko tas maksā un par to, kā tiek piešķirti arī studiju kredīti. Bieži vien par tiem jāmaksā lieli intre, maksājumi procenti. Un tas ir tiešām ļoti liels šķērslis tas jauniem cilvēkiem. Uh, kavē apgūt izaugstāku izglītību. Lai komisija to atzīst un ir gatava arī naklē rekomendācijām par vispilcīgākajiem apstākļiem studējušo kredītiem, studiju kredītiem. Ja paldies! Mēs varētu runāt par daudziem jautājumiem šeit. Man ir šodien šāds jautājums. Vai jūs plānojat palielināt līdzekļu apjomu, kas ir vērsts uz jauniešu apmaiņu Eiropā. Pagājušo gadu laikā Erasmus un citu programmu līdzekļi nav palielinājušies, un tas ir diezgan masapjoms. Nākamais jautājums. Paldies, priekšsādātāji. Komisārs kundze. Tiesa, šie jautājumi, protams, ir nacionālās kompetences. Tomēr dalībvalstis arī saņem Eiropas Savienības finansējumu, kas ir vērsts uz to izglītības sistēmu, mācību programmu modernizāciju. Gribu atgādināt, ka trešais atbalsta ietvers noteica arī maksimālus griestus šādiem atbalsta maksājumiem. Tad jautājums ir, vai jums ir arī izvērtējums par to, cik efektīvi līdz šim fondi tikuši izmantoti. Paldies! Tālāk atbildēšu jautājumu par augstāko izglītību iestādēm un kādas ir šīs atšķirības. Nu, mēs gribam nodrošināt caurskatāmību un uh, uzņēm, nodrošināt uz universitāšu reitingus, un tas balstītos viss tikai un vienīgi uz studijām un piedāvātām mācību programmām. Tāpēc mēs piedāvājam veidot šādus universitāšu rangus, universitāšu kartes, uh, universitāšu standartus, kas ļautu studentiem pieņemt tiešām tāds pamatots lēmums, lai viņi zinātu, kur viņi var studēt un kur viņi grib studēt, un kāds ir tad šīs universitātes augstākais standarts, ko viņi var piedāvāt. Tālāk par mācību maksām. Es jums piekrītu, ka augstas universitātes mācību maksas nozīmē vismaz, ka ir jānodrošina aizdevumi. Kā jūs labi zināt, tā ir dalībvalsts kompetence. Un cik mēs zinām, viens ir par ko vienojas arī jau ekonomisti. Investīcijas izglītībā nozīmē atdevi ilgtermiņā. Arī jaunas darba vietas un ekonomiskais augsni. Un tieši tāpēc vienmēr aicinu dalībvalstis nesamazināt investīcijas izglītībā un augstākā izglītībā. Un es arī piekrītu jums, jūs virsot jautājumu par nepietiekamajiem līdzekļiem, piemēram, Erasmus programmai. Un tieši tāpēc mēs arī šobrīd pabeidzam darbu pie, un nākošās mēnešos mēs nāksim klājā ar jaunu pētījumu, kur izveikusi London School of Economics, un tur mēs skatāmies par iespējām, kā Eiropas uh, ietvaros ar Eiropas investīciju bankas palīdzību mēs varētu veidot Eiropas studiju kredītus, kas būtu tieši vērsti uz Eiropas studentu mobilitāti. Tas nodrošinātu visiem studēt gribētājiem, vai viņi ir bagāti vai nabagi, atļauties arī kādu iespēju um, mācību semestru vadīt ārzemēs. Tā kā vēl bija jautājums par struktūrālajiem attīstības fondiem, līdzekļiem. Tā kā valdības, protams, veido savu infrastruktūru, kas ir izglītībai. Uh, Nu, tā kā struktūra fondi nav gluži mana kompetence, katrā ziņā es arī izdibināšu no Hankunga. Vai ir vēl kāds ziņojumi par konkrēto dalībvalstu grantu iznākumiem? Un arī jums par to ziņošu. Paldies! Paldies, komisārs kundze! Tālāk sekos Mokanaitī Mikalinīnas kundzes uzdotais jautājums numur 18. par skolēnu skaitu. Par skolēnu sekmēm. Jā, ko jūs labi zināt, tas ir dalībvalstu atkal kompetence. 136 līguma pants arī norāda šo kompetenci sadalījumu. Tomēr arī komisija darbojas kopā ar dalībvalstīm, lai veidotu arī labākās prakses apmaiņu. Kā mēs noteicam Eiropa 2020 stratēģijā, ir ļoti svarīgi, lai Eiropa nākotnē balstītos zināšanām un būtu iekļaujošā sabiedrība. Un tāpēc būtu jāizveido tāds izglītības sistēmas, kas ir pašas labākās pasaulē. OECD pētījums, savu pētījums norāda, un īpaši šis beidzamais publikācija 2010. gada decembrī, kas tika publicēts, nu, rada diezgan liels atšķirības starp dalībvalstīm. Ir, ir zināmi rādītāji par nozīmīgu progresu atsevišķās dalībvalstīs, bet ir arī trūkumi, kur vēl ir daudz kas darāms. Un tas nākotnē nozīmē, ka ciešāk jānodrošina šāda apmaiņa starp dalībvalstīm un komisiju. Eiropas atskaites kritērijs, salīdzinošais kritērijs, kas ir pieņemts 2009. gada maijā, nodrošina pamatprasmes salīdzināšanu lasīt prasmu, matemātikas un zinātnes prasmu salīdzināšanu, un īpaši vērsts uz to, lai samazinātu um, nesekmīgo skolēnu skaitu 15 gadu vecumā un panākt, ka šīs e, procents nepārsniec 20% no kopējā 15 gadīgo apjoma bet, uh, e, grupas. Nesekmīgo, jeb mazāk sekmīgo skolēnu skaits ir samazinājies no piedošana tieši palielinājies no 21 līdz 24 skolēm, kā tas bija iepriekš, tātad periodā tas palielinās līdz 2006 gadam, savukārt tagad līdz 10 gadam tas atkal samazinās uz 20%. Tomēr 20% mm, vēl nav labs rādītājs, mums ir uzlikts cits mērķis 17%, un šo 17% mēs neesam sasnieguši. Matemātiskās prasmes ir samazinājušās kopš 2008. gadā, zinātnes prasmes savukārt ir palielinājušās, un nesekmīgo skaits zinātnē ir zemāks nekā matemātikā. Ja 2006. gads ir tāds kā skaits punkts, tad jāatzīst, ka Eiropas Savienība šobrīd ir uz pareizā kursa, neskatot uh, šo nesekmīgo skolēnu skaitu 2010. gadā. kopīgi. Šīs eh, trīs disciplīnas, ko mēs skatām, mēs redzam, ka 2006. gadā 22,5% bija nesekmīgi vai ar vājām sekmēm, savukārt tālāk 2010. gadā jau tas samazinājums bija līdz 19,6%. Tas nozīmē, ka kopumā Eiropas Savienībā mums ir panāks progress. Komisija, protams, izanalizē šos rezultātus un atklāja ar secinājumiem, arī nākošajā gadsimta ziņojumā par salīdzinošiem kritērijiem 2011. gadā. Un pagājušā gada novembrī padome aicina arī komisiju un dalībvalstis pievērst uzmanību kopīgajiem darbām šādās jomās. Mācības satura un programmu attīstība, pamatprasmu, lasītprasmu, tehnoloģiju un zinātnes prasmu attīstība, pamatprasmu attīstīšana un mācību autonomijas veidošana un motivācijas stiprināšana ņemot vērā arī atšķirības, arī skolēnu attieksmē un sniegumos, un tāpat arī pievērst uzmanību pamatprasmu apguvēju, un īpaši pievērst uzmanību jaunajiem skolotājiem, eh, skolotāju sagatavošanai un skolotāju darba specifikai. Tāpat arī padome aicināja komisiju veidot augstā līmeņa mm, lasītprasmu grupu. Un šo lasīt prasmu un matemātisko prasmu grupā ir tā, kas tagad turpmāk nāks klājā ar politikas priekšlikumiem, balstoties uz pētījumiem, kas arī palīdzēs dalībvalstīm uzlabot arī šo efektivitāti, pamatprasme apguvi mūža izglītības stratēģijas ietvaros. Un šī grupa pabeigs savu darbu un publicēs, publicēs savu ziņojumu 2012. gada vidū. Tālāk nākamā darba grupa, kas strādās pie matemātisko pamatprasmu izveidas, tā jau ir izveidota, un tā ietver arī zinātnisko prasmu attīstību, un tā ietver nacionālos ekspertus, un atkal tā ir vērsta uz labākās prakses apmaiņu šīm matemātisko prasmu darba grupā, tālāk arī noteiks labākos politikas pasākums, lai uzlabotu situāciju, īpaši nesekmīgo un mazāk sekmīgo uh, problēmas risināšanā nacionāla līmenī. Un vēlreiz uzsvēršu, ka daudzās rīcības kas vērst uz mūža izglītību, pievērš uzmanību arī citu starpā, arvien kāpinot motivēt skolēnus apgūt pamatīgāku zinātni, matemātikas prasmes un kāpināt arī lasīt prasmi. Paldies! Markaņūtē Mikulienes kundze, jūs varat uzdot papildu jautājumu. Jā, paldies! Es vēlos pateikties jums par atbildi. Mans papildu jautājums. Varbūt jums ir zinām dati par atsevišķām valstīm, kurā skolēnu sekmes ir diezgan zemes. Vai jums ir zināms, kādi tam ir iemesli, vai tās ir finanšu, struktūrālie vai kā citi? Un vēlreiz par pamatizglītību, jo šis pētījums, protams, ir galvenokārt vērsts uz augstākās klasēs. Droši vien domāts bija pievērst uzmanību vairāk elementārai izglītībai, pat sākuma skolai. Nu, ko, es jums varētu sniegt jums papildus tāds arī par atsevišķām dalībvalstīm. Mēs vēl to nesam analizējuši. Tas, protams, nav mūsu uzdevums tagad analizēt, kāpēc atsevišķās dalībvalstīs šie rezultāti sliktāk nekā citās. Bet savā darba laikā mēs arī esam uzsveruši tieši pozitīvo, tātad apmaiņu ar labāko praksi. Uh, Un mēs varam norādīt, ka atsevišķas valsts, kas ir sekojušas labākai praksē, tās konstanti kopš 2006. gada jau uzrāda ļoti labu progresu. Tālāk par sākumskolām. Mums nav šādu līdzīgu pētījumu, kāds būtu par pamatskolām, kāds tas ir šajā pīzes pētījumā. Nu, vienkārši šāds pētījums netiek veikts. Paldies, komisārs Kungs, ka jūs spējat tik īsi un kodolīgi pateikt. Tālāk jautājumi, kurus atbildēs Krūzes kundze. Un kā es teicu, mēs tā esam jau pēc sešām minūtēm mums ir jāpaveic, bet jāizskata vēl divi jautājumi. Tātad divi jautājumi un divi papildu jautājumi. Mm. Papa Nikolā kungs. O, es atvainos Kraulīkungam, uz viņu jautājumu tad droši vien tiks iesniegts arī rakstveidu atbildi, un tāpēc atvainojos arī e, pasaulkungam un Higgins kungam, kas bija uzdevuši jautājumus Kalas kungam. Krūskunds, jūs tajā brīdī, kad esat gatavi, lūdzu sāciet atbildēt. Un es aicināšu gan kolēģis, gan komisārs izteikties, es vien īsi. Mrs. Cruz, you have the floor. Komisārs Kunze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas paziņojums par Eiropu, eh, digitālā programma Eiropai, kā arī paziņojums 2020, ir ar mērķi formulēt mūsu mērķus šajā jomā līdz 2030. gadam. Un mēs gribam, ka līdz 20. gadam eh, būtu daudz lielāka piekļuve interneta sistēmām, ka tātad līdz 30 megabaitiem eh, sekundē, varbūt pat 100 megabaitu sekundē varētu būt ātrums, kas būtu jāpadara par pieejamu. Eh, bet eh, šeit ir zināmi riski. It īpaši saistībā ar to, ka šie tīkli nevienmēr atrodas tālos rajonos, bet arī tādos rajonos, kur iedzīvotāju blīvums ir ļoti liels. Attiecīgi internet izplatība e, noteikti ietekmēs arī izglītības sistēmas, informāciju komunikāciju tehnoloģiju attīstību. Pēdējie dati rāda, ka tikai 67% skolu ir ar platjoslas piekļuvi internetam, un šai ziņā pastāv milzīgas atšķirības starp dalību valstīm un arī starp teritorijām, kas ir blīvi un neblīvi ap, apdzīvots. Tātad šeit ir liela atšķirība šai ziņā. Tad kādi ir riski, lai izvairītos no tiem? Komisija šeit ir pieņēmusi likumdošanas paketi, cenšoties uh, Eh, formulēt nacionālās reģionālās politikas ar mērķi sasniegt nosprastos mērķus. Mūsu mērķi paliek nemainīgi un ir nepieciešams nodrošināt plānošanu un koordināciju, ir jāsamazina administratīvais sloks. Komisija ir jau rīkojusies eh, un arī ir piešķīrusi attiecīgajās geogrāfiskajās teritorijās papildu finansējumu. 2,3 miljoni eiro ir piešķirti 2007. līdz 2013. gadam. Un komisijas paziņojums par Eiropas atveseļošanu ir saistīts arī ar 360 nu, miljonu eiro finansēm, kas ir paredzēts at, attālākiem rajoniem. Tas ir uh, Eh, saistībā ar lauksaimniecības eh, un laukatīstības pasākumiem. Un mūsu mērķis ir panākt platjoslas eh, sistēmu izplatību līdz 2014. gadam, un mēs gribam iesaistīt arī investīciju devējus, Eiropas Savienības fondus, Eiropas Investīciju bankas un 2011. gadā ir paredzēts rakstīt jaunu paziņojumu. Tad vēl viens digitālās darba kārtības pilārs ir saistīts ar digitālo lasīt prasmi. Mēs uzskatām, ka tas tā ir jākļūst par prioritāti Eiropas sociālajiem fondam nākamajā programmēšanas periodā. Un digitālās kompetences noteikšana būtu uh, jādefinē, kā mūsu Eiropas sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Tad ir jāstrādā arī ar sabiedrības kompetences celšanu un bez investīcijām atsevišķi reģioni var atpalikt. Pēdējie dati par Eiropas Savienību liecina, šeit es runāju par datiem uz 2008. gadu, tie rāda, ka tikai 67% skolu ir piekļuvu platjos internetam un ka šeit pastāv milzīgas atšķirības mm, Eiro, starp Eiropas dalībvalstīm un starp teritorijām, kas ir apdzīvotas blīvi un mazāk blīvi. Mēs esam gatavi sākt jaunu pētījumu par skolām un esam jau to uzsākuši. Rezultāts būs gada beigās. Paldies, Papa Nikola kungs, lūdzu, 30 sekundes jums. Paldies, komisārs kundze, paldies par ļoti izmeļošo atbildi. Es e, tiešām šeit atsaucos uz stratēģiju Eiropa 2020. Mēs uzskatām, ka šeit ir jābūt vienotam digitālam tirgumam gan maisaimniecībām, gan uzņēmiem, lai būtu pilnīgi uh, bija vienāds iespējas gan piekļuvē, gan tālākas attīstības ziņā. Jūs esat piedalījusies dažādās sanāksmēs ar kompetentām sanāk, komitejām, jūs piedalījāties arī izglītības komitejā, jūs teicāt, ka nākamo piecu gadu laikā būs nepieciešams radīt 500 tūkstošu jaunu darba vietu šajās jomās, ja pareizi atceros šo ciparu. Vai jūs veicat visus pasākumus, lai nodrošinātu šīs jaunās darba vietas, lai šīs darba vietas būtu geogrāfiski izlīdzvarotas pa dažām teritorijām. E, priekšsēdētāji kungs, atbilde ir jā. Ļoti labi, liels paldies. Tālāk mums ir Laima Alvada jautājums par tāluņu numuru 116 000 komisāra kundze. Priekšsēdētāji kungs, Mēs arī atbalstam to, ko raksta jautājumā godamais deputāts, ka tālruņa numurs ir tālāk jāizplata daudzās dalību valstīs. Un šai ziņā mēs strādājam ar telekomu likumu 27a eh, pantu telekomunikācijas pakalpojumu direktīvā ir rakstīts, ka dalībvalstīm ir jādara viss, lai būtu šī karstā līnija pieejama, lai pilnīgi visi varētu ziņot par gadījumiem, kad ir pazuduši bērni. Un šai ziņā komisija arī uzrauga situāciju. Mēs gribam, lai dalībvalsts iestrādā šo normu nacionālā likumdošanā, un tas ir jāizdara līdz šī gada 25. maijam. 17. novembrī pagājušā gadā komisija pieņēma paziņojumu par eh, tālruņu numuru 116.00 par eh, ziņošanai par pazudušajiem bērniem. Tātad šī paziņojuma mērķis bija atgādināt dalībvalstīm par to, eh, ka šāda tālruņu līnija ir jāizveido un tai jākļūst par prioritāti. Tas ir jādara visās valstīs. Esam gatavi arī atbalstīt dalību valsts. Mēs gribam izplatīt labāko praksi, kas ir pieejama vienā vai otrā dalību valsti. Esam gatavi arī informēt par labāko pieredzi izmaksu ziņā. Komisija piedāvā izmantot šo labāko praksi, lai izstrādātu minimālos standartus, kas garantētu augstas kvalitātes pakalpojumu visā Eiropas Savienībā, gan bērniem, gan vecākiem, lai visi varētu eh, izmantot šos pakalpojumus neatkarīgi no atrašanās vietas. Šeit ir nepieciešams gan runāt par telekomunikāciju pakalpojumiem. Mēs šo darbu koordinējam kopā ar kolēģi Redīngas kungu. Paldies, Elvada kungs, lūdzu. Eh, Komisārs kundze. Eh, agrāk jūs teicāt, ka informācijas trūkums ir kā barjera tam, ka šī tālruņa līnija netiek īstenot dalībvalstīs. Ko jūs darīsiet, lai atristātu šo šķēršļu jautājumu un ko darīsiet, eh, lai šis pakalpojums tiktu īstenots pilnīgi visās dalībvalstīs? Ko dalību valstis var darīt, ja ir problēmas ar finansējumu? Eh, lai ko varētu darīt šis dalība valsts, lai pārvarētu šķērsli un šī līnija darbotos visā Eiropas Savienībā. Komisārs kundze. Uh, Eh, protams, mēs cenšamies darīt visu, ko varam, lai šī līnija darbotos, tāpēc eh, deputāta teiktais ir pareiza doma. Jautājums par izmaksām ir viens no jautājumiem, kas tomēr nav pats svarīgākais. Eh, svarīgākais ir darboties tālāk ar šo informāciju. Īsnībā ne tikai līnijas ierīkošana, bet tālākā darbība, tas ir tas, kas ir svarīgi. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam situācijai, mēs cenšamies pārliecināt dalību valstis, ka e, šī tālruņa numuru līnija ir jāizteno. Tomēr mēs apzināmies, ka šodien, kad ir finanšu krīze, dalību valstīm ir vēl jo grūtāk atrast līdzekļus, kā pamatot un kā īstenot tālākās darbības. Ir arī Eiropas finansējums, ko ir iespējams izmantot Tomēr šī finansējuma nolūks ir nevis finansēt pilnīgi visas operatīvās izmaksas, bet e, palīdzēt ierīkot šos projekts, kas ir saistīts ar šīs tālruņa numurs e, līnijas ierīkošanu. Mēs e, uzskatām, ka Nacionālo valstu valdībām tomēr ir jāatrod līdzekļi, kā arī jāatrod citāds iespējas, jāatrisina praktiskie jautājumi, lai galu galā uh, mēs eh, tomēr izdarītu to, ko mums gribās izdarīt. Paldies komisārs kundzei, un tālāk mums ir jautājumi komisāram Kalasa kungam. Eh, tad mums ir Poselta kunga jautājums par dzelzceļa maģistrāli Alpus. Eh, pagaidīsim, eh, kamēr Kalasa kungs eh, iekārtosies eh, savā vietā. Uzreiz došu viņam vārdu. Tālāk ir Higgins kunga jautājums, un tas būs pēdējais jautājums mūsu šodienas sanāksmē. Lūdzu, Kalasa kungs. Priekšsēdētāji kungs, godājumie deputāti alpu šķērsošana ir ļoti nopietns jautājums, bet galu galā šī programma neizskatās tik slikti, ne, neraugoties uz sarežģīto e, finansiālo kontekstu. E, tomēr pamatuneļu būvēšana turpinās. Tā ir arī ļoti augsta prioritāte, un arī komisija tāpēc piešķīrusi gandrīz 1 miljārdu eiro kā budžeta atbalstu. Par pamatuneli vispirms. E, Tad Austrijas Itālijas eh, komisijas eh, tikšanās 8, 19. novembrī, kur piedalījās arī pat Koks, Eiropas eh, koordinators. Šī sanāksme noveda pie progresa abas puses. Austrija un Itālija vienojās uh, par pamatīzmaksām, tie būs 8 miljārdi eiro tunelim. Austrija apstiprināja un optimizēja darba plānu, kas ļaus uzsākt sagatavošanas darbus pie tuneļa būves 2011. gadā. Arī ir parakstīts darbu sākums, garantijas par um, izmaksām un to sekšanu visā celtniecības periodā. Tālākais eh, progress ir saistāms ar pieejas ceļiem no abām pusēm. Arī Itālija ir atbalstījusi darbu sākumu no dienvidiem. Tad eh, labs eh, progress ir panākts arī Austrijas puse, būvējot ziemeļpievacēju ceļu, un to pabeigs 2013. gadā, varbūt pat agrāk. Un galu galā šī maģistrāle droši vien netiks pabeigta 2012. gada. Vācijas pusē darbi tikai sāksies 12. gadā un, un turpināsies trīs gadus. Tomēr tur 2010. gadā ir nopublicēts investīciju plāns, e, kur ir pozitīvas prognozes atzīmētas. E, ir arī plāni elektrificēt šo posmu. Tālāk nākamais posms ir eh, sapratnes memoranda parakstīšana eh, starp Vāciju un Austriju par eh, infrastruktūru. Tātad process turpinās un paldies par uzmanību. Poselta kungs, lūdzu. Die gute Antwort, Herr Kommissar, aber der zweite Teil der Frage. Paldies uz mani jautājumu, gan es nesaņēmu atbildu. Uh, Te es runāju tieši par Mīnhenu, Mildoru, Freilasingen, Zeldzburgu. Tā ir maģistrā, kas, eh, teiksim, ir ceļā no nu, Parīzes uz Budapeštu, un tas ir ļoti būtiski. Un eh, tādējādi varētu atvieglot arī mm, pievaceļu uz Brenners pamatuneli, jo š, pretējā gadījumā šīs te posms būs pārslogots un. Uh, Tāpēc ir ļoti būtiski izbūvēt šo te posmu Mīnhena Mildora Frēlasinga, un es gribētu lūgt komisijai, komisāram eh, varbūt varētu nākamajā finanšu plānā atlicināt līdzekļus tieši šiem nolūkiem. Paldies. Čuntis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es sēžu tepat jums pretī, priek, komisāra kungs. Uh, Jā, li lieliski par to, kas notiek Alpos, bet kā tad ar Grieķiju sapratnes memoranda dēļ Grieķija atbrīvojas no dažiem ceļu posmiem, un tas nozīmē, ka Grieķija tiek um, nošķirta no Eiropas um, dzelzceļu maģistrāļu tīkla. Un te izskan tas, ka Grieķijai ir milzīgi parādi. Es gribētu lūgt jums paskaidrot, kā jūs vērtējat šo te samazinājumu dzelzceļa pārvadājumos, un vai jūs domājat, ka te galvenais jautājums ir nauda, jo, kā jūs zināt, daudz pro projekti ir līdzfinansēti. Jā, te gan nav runa par Alpiem, bet, nu, jebkurā gadījumā Kalas kungs jums vārds. Paldies runājot par Grieķiju. Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo es nezinu detalizētu detaļas, es neesmu saņēmis nevienu, nekādu informāciju par šīm līkstām. Uh, Bet runājot par Mīnhenu Mildorfu, Frailasinga Zaldzburga, par šo te maršrutu, tas risinās. Sākotnējie darbi sākās 2007. gadā un daži darbi ir pabeigti. 19. aprīlī tika uzsākts darbs uz uh, Mildorfā mm, jauns posms, to tika, to finansēja no Vācijas puses, un te bija runa par 11,7 miljoniem eiro. Tā kā, nu, viss notiek. Mēs neuzskatām, ka te būtu kaut kādas lielas grūtības šobrīd. Paldies, un tagad 23. jautājums, pēdējais jautājums, ko izskatīsim šodien, Higgins kungu uzdotais jautājums, teksta īziņu rakstīšana automobīļu vadīšanas laikā. Kalas kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Komisija ir vienisprātis ar uh, godēto deputātu, ka tekstīzi viņu rakstīšana automobīļu vadīšanas laikā, tāpat kā jebkur citu blakus nodarbi, ir ārkārtīgi bīstam. 2009. gadā komisija nāca klējā ar ziņojumu par mobilo tālruņu izmantošanu autovadīšanas laikā. Šis paziņojums ir publicēts Eiropas uh, ceļu drošības uh, mājaslapā, taču mēs, mums nav statistikas par šādas prakses izraisīto negadījumu skaitu. Uh, ir teksts, kas, teiksim, aizliegtu skaidrā veidā teksta īziņu rakstīšanu automobīļu vadīšanas laikā mm, pastāv, bet nav, teiksim, skaidri norādīts, ka mobil... Ir, ir, ir, teiksim, noteikts tas, ka ir autovadītājiem jākoncentrēs pilnībā uz autovadīšanu. Un eh, šajā ziņā Eiropas komisija negrasās eh, pievienot vēl jaunu līmeni šajā likumdošanā, runājot tieši par tekstu izziņu rakstīšanu automobīļu vadīšanas laikā. Un mēs ceram, ka dalība valstis šo jautājumu pareizi risinās. Paldies! Paldies komisāru Higgins kungs un pēc tam Kēlī kungs. Higgins kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es esmu vīlies dzirdēt komisāra Kalas atbildi. Ir ļoti būtiski, lai valstis sadarbotos savā starpā, dalību valstīm ir jāmēģina panākt vienošanās. Mums ir jāsamazina negadījumu skaits uz ceļiem un uh, traumu skaits. Ja ir jaunas tehnoloģijas, Un gal galā ir tā, ka cilvēki tiešām raksta īziņas automobīļu vadīšana laikā, un dalībvalstīs ir jau dažādi noteikumi. Un šajos apstākļos esmu ārkārtīgi vīlies, dzirdot, ka komisārs mums nevar sniegt konkrētāk atbild šajā jautājumā. Paldies, Kēlī kungam vārds. Priekšsēdētāji, es gribētu paturpināt Higienas kungu teikto, un arī es eh, esmu vienisprāts un nobežījies par to, ka komisārs nav entuziastiski noskaņots attiecībā uz to, lai šāda praksa tik izkausta Eiropas Savienībā. Un es gribētu vaicāt, nu kāpēc vismaz viņi nevarētu mēģināt un mudināt dalību valstis ieviest vienus noteikumus un uh, nodrošināt, ka tas tiek īstenots dzīvības saglabāšanas un drošības nolūkos. Paldies! Komisār, Ājāls kundze ir notvērus man skatienu tiešām 30 sekundes lūdzu. Es gribēju tikai informēt savus kolēģus, ka esmu referente šajā jautājumā par pārobežu sankcijām. Un uh, mēs eh, sastādīsim arī sarakstu, un tur, teiksim, būs arī iekļauts eh, šī te mobilo tālruņa izmantošana autovadīšanas laikā, bet eh, ņemot vērā juridisko bāzi, ne apvienotajā karalistē, ne īrijā nav šāda noteikuma spēkā, un tā ir viena no problēmām, kas mums ir. Un varbūt šajā parlamentā mēs varētu kaut ko darīt lietas labā, un debatēs padomē šīm valstīm apvienotā karalists cenšas iesaistīties. Paldies! Lūdzu, Kālas kungs. Lielas paldies! Ceļu satiksmes drošības rīcības plāns un tā īstenošana komisijai ir uh, ļoti liela prioritāte, un uh, tā tik tiešām ir uh, Te ir tiešām panākts ļoti būtisks progress un būtiski ir samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits Eiropas Savienībā. Un es varu teikt par savu valsts, ka 90. gadu sākumā bija 400 cilvēku gājuši bojā vienu gadu laikā. Un, un pagājušajā gadā šis skaitlis bija jau pa deviņas reizes maz, mazāks, un būtī, tas liecina par to, ka ir būtisks izmaiņas notikušas. Uh, Un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Paldies par Ajāla Senderskundas atgādinājumu par eh, ceļu, par eh, satiksmes noteikumu pārkāpumu, sankcionēšanu pārobežu režīmā. Tas padomu decembrī pētīja šo jautājumu un eh, mēs pieņēma lēmumu un mēs šo lēmumu īstenosim. Es nedomāju, ka likumdošanas uh, dokumentu skaita palielināšana Eiropas līmenī ir vienīgā, vienīgās zāles. Es domāju, ka mums ir jābūt Eiropas Savienības likumdošanai, bet tajā pašā laikā visi kritizē, ka ir pārāk daudz Eiropas Savienības likumdošanas aktu. Un, manuprāt, šis ir tas jautājums, kur dalība valsts un uh, sabiedriskā doma dalība valstīs ir uh, vienlīdz nobežījušies, ka un uh, šo jautājumu var risināt pārobežu režīmā, te, panākot labāku drošību uz Eiropas ceļiem. Tas ir ļoti būtiski. Paldies, paldies komisāri! Priekšsēdētājs arī pateica stūkiem. Sanāksme ir beigusies, mēs atsāksim darbu pulkstens deviņos. Paldies!